efektīvs un tas tiešām precīzi atspoguļo situāciju visā reģionā un konkrēti Armēnijā. Lielas paldies par Emma kungs! Un līdz ar to mūsu diskusija ir pabeigta un ir paredzēts rīt 11.30 balsot par abiem ziņojumiem. Nākamais darba kārtības punkts ir vienas minūtes runas saskaņā ar 150. reglamenta pantu un sākam ar Savorskas kundzi. Paldies, priekšsēdētā. Šodien uh, mēs esam runājuši par cilvēktiesībām. Un te es vēlos uzsvērt divus aspektus. 2012. gada aprīlī mm, mēs runājam par 2010. gadu. Mēs runājam par dažiem aspektiem, kas brīžiem varbūt vairs nav aktuāli. Un mums ir ziņojums, ziņojums par cilvēktiesībām, ko sarakstīšu studenti. Uh, Es nelīdz galam saprotu, kā tas ir, kā sekretariāts tikai 2011. gadā mums ir uh, uh, sniedz informāciju par šo ziņojumu, un kāpēc tikai tagad mēs par to runājam. Otrais aspekts ir par uh, Baltkrieviju. Lukašenko režīms ir kļuvis pat vēl sliktāku salīdzinot ar 2010. gadu. Tāpēc es pieprasu, lai šī gadā šajā gadā paredzētā, paredzētais hokeja čempionāts nenotiktu Baltkrievijā. Protams, eh, pati komanda ir pelnījusi to, lai eh, piedalītos čempionātā, bet Lukašenko režīms nē. Liels paldies Zaborskas kundzei. Mirs, ka kungs nav klāt. Tāpēc arī tagad lūdzu Bilbao kundzi. el próximo veintiséis de abril se cumple. paldies divdesmit sestajā aprīlī mēs uh, atzīmēsim septiņdesmit piekto gada dienu kopš Gernikas uh, bumbošanas Spānijas karā. Tātad tas bija uh, Franko izvērs uzbrukums pret, pret citiem pilsoņiem, kas iebil pret viņa diktatūru Eh, Basku zemē tiks izstādīts eh, slavenais Picasso eh, gleznojums. Šodien Spānijā laboju spēku vēsturnieki apgalvo, ka tieši Franko nesodīšana bija uh, nodrošināja sekmes eh, Spānijai pārējot uz, uz eh, demokrātiju. Es gribu aicināt mums eh, pieminēt tos cilvēkus, kurus iznīcināja Franko vardarbība. Paldies! Barandika. Paldies Bilbao Barandikas kundzei! Fonsekungs nav klāt. Un tagad lūdzu Migārska kungs. Paldies! Runāšu tagad par to pašu, ko runāja Zavorskas kundze, par Lukašenko un par diktatūru Baltkrievijā. Pā, pēdējo pāris dienu laikā Bondarenko un Sanikavs tika mm, atbrīvot no cietuma, protams, virzī, virziens ir labs, un te ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienībā uh, saprastu, ka ir nepieciešams ar tikpat lielu stingrību nosodīt Baltkrievijas režīmu. Te pašā laikā atceramies, ka joprojām Baltkrievijā cietumos sēž vairāki desmiti politisko ieslodzīto. Un tāpēc ir svarīgi, lai mūsu attieksme joprojām būtu tikpat stingra, jo jūs redzat, rezultāti ir. Gan mūsu parlamentam, gan arī visai Eiropas Savienībai nedrīkst būt tāda vājība. Uh, lai tā nekļūtu par mūsu firmas zīme, tāda tā kā, lai mēs izdarītu uh, divus soļus uz priekšu un pēc tam trīs soļus atpakaļ. Tā nedrīkst. Ir konkrēts, uh, uh konkrēta attieksme, uh, konkrēta virzība, un tad būs labi rezultāti gan Baltkrieviem, gan mums pašiem. Lielas paldies, Migaiska kungs, Morganti kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pēdējo nedēļu laikā ir notikuši starpgadījumi, kurus es gribētu raksturot kā dīvainas. Taču, diemžēl, tie ir arī bīsta. Itālijā daži pseidu pētnieki ir izrādījuši vēlmi aizliegt dievišķās komēdijas lasījums, kas taču ir Dante šedevrs. Šo še Danta šedevru pazīst miljonu cilvēku pasaulē, jo šajā uh, darbā esot pārāk daudz antisemītisku un uh, citādu veidu negatīvu izteikumu, un esot jāpārskata šis uh, darbs. Un pilsoniskā sabiedrība bija nolēmusi aizliegt eh, dažu nacionālo ēdienu nosaukums, jo te izklausās rasistiski, tas ir pilnīgi smieklīgi, tas tikai liecina par to, cik garām ir aizgājis, politi aizgājis politiskais korektums. Eiropā varētu domāt, ka mums visiem būtu jābūt pilnīgi vienādiem. Ja mēs visi tādi būtu, tad koka zāri vienkārši nokaus. Mums ir jāapzinās mūsu daudzveidība. Paldies! Paldies, Matijas kundze, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Pagājušā nedēļā Portugālē notika balsojums pār neseno budžetu, no, neseno budžetu nolīgumu, un tas nozīmē, ka kādu desmitu muļķība tagad ir sasniegusi savu kulmināciju. Un vairs nav uh, e, nekāda neatkarīga domāšana, vienkārši visi klaus kaut kādiem akadēmiķiem. Un tā notiek padaļai tāpēc, ka tika izvērstas kampaņas, un tāpēc tika panākts balsojums par parlaments balsoja pats par savu pazemošanu, cilvēkiem novēršot savus skatus. Tas bija balsojums par Portugāles budžetu. Eiro, vēlreiz Eiropas Savienība ir izvērsusi savu puču šādā veidā, un uh, pilsoņiem šādi tikai kļūst sliktāk. Iespējams, tā ir pēdējā iespēja, kad mums kaut, par kaut ko tādu bija iespēja balsot. Paldies. Paldies, Matiesa kundze. Obermājera kungs nav klāt. Tagad lūdzu Revelīni kungs. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji! Situācija Itālijā ir ļoti nopietna. Mēs, tā ir krīze. Itālijas uh, iedzīvotāji nesaprot Eiropu, jo uh, lieli uzņēmumi pārtrauc darbību Itālijā un pārvācas uz citām valstīm, kur ir lētāks darba spēks, un, manuprāt, tas ir ļoti nopietni. Cenāk, tā, ka maziem vidiem uzņēmumiem neviens nepalīdz. Vienīgā interese ir uh, lielās bankas, kura, kuras tiek glābtas. Un valdība tagad tiek aizstāta ar tehnokrātisko valdību, kuru vienīgais mērķis izskatās var tikai celt benzīna cenas. Šobrīd mēs, uh, var teikt, Uh, mūsu zvejniekiem nodrošinām nelabvēlīgākus apstākļus salīdzinājumā ar Horvātijas zvejniekiem, tāpēc, ka mūsējiem ir jāstrādā pēc Eiropas Savienības standartiem. Eiropas Savienība ir skaidri parādījis, kāds ir robežas, un vēsturiski viss ir noteikts Bronde, Brandenburgā, mm, Budapešta, un, un runātais tiek pārtraukts. Un tagad lūdzu Enciu kungs. Mulțumesc, domnule președinte. Problema Paldies, priekšsēdētāji kungs. CIP pārvadājumi virs Eiropas gaisa telpas un uh, tā saucamie ieslodzījuma vietu centri Eiropā ir ārkārtīgi aktuāli, un es nezinu, vai cīņa pret terorismu ir svarīgāka nekā cilvēktiesība aizsarg aizsargāšana. Mums ir jānosoda šie cie pārvadājumi. Tomēr vajag atcerēties, ka konkrētu valstu nosodīšana bez pierādījumiem ir apvainojums. Rumānijai visu laiku pārmet, ka tajā ir cip ieslodzījuma vietas. Tie patiesībā ir interesanti virsraksti plašsaziņas līdzekļos, bet eh, veiktā izmeklēšana ir vairāk kārt pierādījusi, ka Rumānijā šāda centra nav. Kāda ir taisnība? Es nedomāju, ka vajadzētu uzbrukt kādai dalību valstī bez pamatotas argumentācijas. Šajā gadījumā, Rumānijas gadījumā, Rumānija ir nevainīga. Prieksēdētājs, paldies Ensio kungam un tagad Galegera kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uzskatu, ka fiskālā līguma noslēgšana ir ārkārtīgi būtiska Eiropai un arī īrijai. Mēs eh, runājam par dažādām eh, jomām, kurās mēs runājam par šiem jautājumiem. Katrā ziņā šobrīd ir izveidota vesela virkni jaunu noteikumu, lai at atveseļotu finanšu industriju. Un šobrīd Eiropas Savienība nāk klajā ar jaunu fiskālās eh, izlīdzināšanas līgumu, kas tiek piedāvāts Eirozonai. Bez šāda līguma būs ārkārtīgi grūti veicināt ekonomisko atplaukumu. Finanšu stabilitāte veicinās arī nepieciešamo nosacījumu izveidi jaunu darba vietu izveidēji. Tās valsts, kuras ratificēs šo līgumu, tām valstīm būs pieejams Eiropas stabilitātes mehānisms, un tas ir īpaši svarīgi tieši īrijas gadījumā, jo ar īrijas stabilitātes atgūšanu starptautiskajos finanšu tirgos būs panākts daudz. Tie cilvēki, kur ir pret šā līguma parakstīšanu, tad tiem ir jānāk klajā ar citu argumentāciju, kā īrija vai panākt starptautisko finanšu tirgu atbalstu. Gelegan kungs, paldies, un tagad eh, Tavares, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es jau vairāk kārt esmu runājis par Gvineo Bisao, un cilvēktiesības šajā valstī tiek pārkāptas, un militārā hunta izvirza savas prasības. 11. gadā Eiropas parlaments jau balsoja par to, ka Gvinēbisau salas tiek izmantotas narkotika pārvadāšanai. 2008. gadā bija pierādījumi, ka šāda narkotika tirsniecība notiek. Eiropas parlamenta delegācija devās uz Gvineu Bisau un mēģināja šīs vizītes ietvaros runāt ar pilsonisko sabiedrību, un tomēr šādas vizītes organizēšana uz Gvineu Bisau bija kļūda. Tagad mums šī kļūda ir jāmēģina atrisināt jo šī valsts ir ārkārtīgi būtiski narkodīleru ceļā. Es vēlētos pateikt pāris vārdus Gvinējas Bisavu iedzīvotāju vārdā. Viņi, protams, vēlas piedzīvot demokrātiskas izmaiņas savā valstī. Prieksēdētājs, paldies! Tavares kungam un tagad Čarņecka kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, pirms diviem gadiem pie, eh, pie Smoļenskas Krievijā uh, katastrofa cieta, eh, katastrofā cieta lidmašīna, kurā atradās polijas prezidents, uh, augstākas militāra personas no manas valsts, kā arī uh, valdības elite. Pagāja nu jau divi gadi, un visu šo laiku šīs lidmašīnas Eh, lidmašīnas eh, atliekas atrodas Krievijas rokās. Viņi negrib mums atdot eh, ne pašu lidmašīnu, ne, ne, ne to, kas ir palicis, ne arī melnās kastes. Un tādā veidā mēs nevaram nodrošināt uh, pienācīgu izmeklēšanu. Šobrīd izmeklēšana ir apstājusies. Es teiktu, ka 21. gadsimtā tā situācija vispār nevar iztēloties. Sanāk tā, ka 21. gadsimtam mēs nevaram saprast, kāpēc ir notikusi tik traģiska aviakatastrofa. Eiropas Savienībai šeit ir jāiesaistās šajā izmeklēšanā, tas ir absolūti svarīgi, un mēs to varam izdarīt. Un liels paldies Čarnēcka kungam, un tagad lūdzu Batena kungs. Uh, Priekšsādātāja kungs, darba vietas, kas varētu saglabāt Londonā, iet zudumā, tāpēc vien, ka Eiropas Savienībā ir savi likumi šai ziņā. Piemēram, eh, cukurražotnei bija jāpārtrauc savu darbību un 30 cilvēki zaudēja darbu. Tāpēc vien, ka šī rūpnīca nevarēja, nedrīkstēja pirkt eh, cukuru ārpus Eiropas, eh, cu, cukuru izdevielas, um, cukurnīcas ārpus Eiropas Savienības. 14. martā es lūdzu komisāru, lai viņš atrisina šo problēmu mainot tiesību aktus, taču nekāda atrisinājuma nav. Mēs nedrīkstam zaudēt darba vietas Londonas visnabadzīgākajos rajonos. Aicinu komisāru pēc iespējas ātrāk uh, mainīt šos noteikumus, lai rastu risinājumu. Paldies! Folgt, Paldies, un tagad vārds Sundergārda kungam. Paldies! Es eh, vēršos ar lūgumu pie jums, priekšsēdētāja kungs. Jau 69 dienas cilvēktiesību aktīvists Alkavāja Bahreinā ir pieteicis bada streiku. Tas ir pieteicis kā protests pret karaļa diktatūru un pret ieslodzījumu un spīdzināšanām, kurām viņš ticis pakļauts. Kāds ir viņa pārkāpums? Cīņa par demokrātiju un cilvēktiesībām miermīlīga cīņa, bez vardarbības un ar mierīgu demonstrāciju palīdzību. Pēc 69 dienu bada streika Alkavaja šobrīd mirst. Tas nedrīkst notikt, jo viņa cīņa ir arī mūsu cīņa. Tāpēc griežos pie jums, priekšsēdētāja kungs, ar lūgumu nosūtīt nekavējošu prasību Bakreinas karalim Alkavaja ir nekavējoties jāatbrīvo. Svarīga ir katra diena. Jau rīt var būt par vēlu. Paldies! Paldies Sondegārda kungam un tagad Lūdzu Kēlī kungs. Eh, Paldies priekšsēdētāji. Paldies par iespēju izteikties par jautājumu, kas mani ļoti uztrauc arī citus īrijas deputātus, kas strādā sociālajā partijā. Īrijas uh, pilsonis Bolīvijā nu jau pirms trīs gadiem tika nogalināts. Un uh, Ma Mihails Dvajeram nebija nekādu ieroču, bet Bolīvijas uh, m, varas pārstāvi viņu nogalināja, un nu jau trīs gadi ir pagājuši Bolīvijas valdība neļauj uh, nodrošināt situācijas izmeklēšanu starptautiskajā līmenī atklātā veidā. Šī, uh, šī cilvēka māsa atbrauc uz parlamentu un gribēja, lai risināt, situācija tiktu risināta oficiālā veidā, tad ko mēs pieprasām, lai būtu starptautiskā izmeklēšana, un mēs esam gatavi pat Eh, pat piedāvāta savu atbalstu tā, lai uh, tiešām situācija varētu atrisināt un izmeklēšana notikt pēc starptautiskiem standartiem. Liels paldies, un tagad lūdzu Kostēlo kundze. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsādātāji. Dublīnas uh, ziemeļu uh, Uh, Ziemeļdaļas um, darba grupas locekli esmu dzirdējuši daudz ziņojumu par, um, par vardarbību, kas izriet, uh, piemēram, no narkomāniem. 2008. gadā uh, tika izveidots šāds dienas, lai palīdzētu cilvēkiem šādās situācijās, un ir saņemta 9000 zvani un 2000 eh, prāvas ir iesākts šai ziņā. Eh, jā, jā, būtu jāizveido Eiropā šāda telefona līnija eh, gan attiecībā uz pārkāpumiem saistībā ar narkomānu veikto, eh, gan arī bēr, pazudušiem bērniem. Ir līdzīgs taču Eiropas Savienības institīvas kā Dafne, piemēram, mums būtu jārisina šī problēma visas Eiropas līmenī. Paldies. Paldies, Kostelo kundzei. Un Tagad lūdzu Tremosa Ibalcels kungs. Cienījamie kolēģi, vakar tika sarakstīta jaunā nodaļā reģionalizācijas, uh, uh, nacionalizācijas uh, darbā, un Argentīna nacionalizēts lielu uzņēmumu, un Argentīna ir kļu, Argentīnas valsts ir ieguvusi 55, 51% uzņēmuma daļu un 6% eh, ir atstāti pašu uzņēmumu ziņā. Un tas ir pret, pret uh, uh, likumības principu. Un arī starptautiskajiem investoriem Argentīnā šobrīd situācija ir neskaidra. Šī rīcība ir ir pietuvojusi Argentīna drīzāk Venecijolē nekā Brazīlija, kas ir atklātāka, atvērtāka valsts. Tāpēc es ļoti gribētu, lai Eiropa padome uh, izmantotu savu spiedienu, lai šo situāciju labotu. Viens no veidiem būtu uz laiku pārtraukt uh, tirzniecības sarunas un izmantot citus stingrus mehānismus, lai nākotnē tādas lietas neatkārtotos. Lielas paldies Tremos un Balcels kungam! Un tagad lūdzu Kriso Gēlos kungs. Με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Μέρα Μίας των Εξοπλισμών. Priekšsēdētāja kungs, es vēlētos pieminēt kādas no kļūdām, kuras Grieķija ir pieļāvusi no 74. līdz 2011. gadam. Grieķija vājprātīgas summas ir iztērējusi dažādām ieroču programmām un no 2011. līdz 2000, 2001. līdz 2011. gadam šī nauda nav mazinājusies. Šajos desmit gados Grieķija bija spiest samazināt šos izdevumus, un tomēr Grieķija joprojām šajos desmit gados saglabāja pirmo vietu ieroču izdevumos pēc Ķīnas, Ziemeļkorejas un tā joprojām. Uh, Kopš 11. gada mēs e, joprojām esam viena no uzticīgākajiem Vācijas un Francijas ieroču tirgus noņēmējiem. Mums ir jāmācās no pār pagātnes kļūdām, jo kompānijas veica milzīgus ieņēmumus un patiesībā tas notika ar Grieķijas valdības atbalstu. Un esmu pārliecināts, ka atcerēsimies, ka šobrīd Grieķijas bijušais aizsardzības ministrs atrodas apcietinājumā. Vielen Dank, Herr Kollege. Paldies Krisogelas kungam. Un tagad lūdzu Vlosoviča kungs. Mikro. Mikro. Lūdzu runājiet ar mikrofonu. E, Przed chwilą zakończyliśmy. Tikko esam runājuši par nolīgumu ar Armēniju un Azerbaidžānu, un Arī Irānā situācija ļoti nopietna, kas, un šī valsts savukārt atrodas netālu no mūsu apspriestajā reģionā. Irānā, uh, Irāna ir norādījusi, ka ir ieinteresētā piedalīties uh, kodolieroču programmā, un, eh, manuprāt, arī ļoti nopietna, ka Krievija šobrīd Kaukāzā savā dienvidu robežā sakoncentrējas militāro spēku. Ir ļoti svarīgi, lai Irānai nebūtu piekļuvis Irānam. Uh, atskaitot, protams, īpašus veidus, kā var izmantot medicīnā citos civilos mērķos. Krievija šobrīd skaidri parādījusi, ka interese ir sakoncentrēta uz Irānu, un liela interese, protams, ir īpaši ir par, Urānas, par Irānas resursiem. Lielas paldies Lusoviču kungam! Un tagad lūdzu Bratkovska kungs, Un tagad lūdzu Vātimo kungs. Grazie, prezidente. Eh, io volevo ricordare. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es vēlētos atgādināt kolēģiem, ka Vašingtonā šonedēļ daudzi pilsoniskās sabiedrības pārstāvi apvienojumā ar politisko partiju pārstāvjiem no visas pasaules tiksies ar Obamas kungu. Uh, lai pieprasītu 99. gadā piecus arestētos kubiešus, kur tika arestēti Floridā. Viņi tika apvainoti spionāžā, un, protams, ka neviens no šiem apvainojumiem tiesā neizrādījās dzīvotspējīgs. Un eh, Miami šobrīd tiek, šobrīd eh, šie pieci kubieši tika notiesāti Miami, un tas tika aprakstīts kā kaut kas tāds, kam ir bijis ārkārtīgi liela ietekme uz šo cilvēku likteņiem. Amnesty International jau daudz reizes ir kritizējuši ASV par to, ka šie kubieši ir tikuši pakļaut necilvēcīgiem apstākļiem. Cilvēki ir bijuši cietumā jau 14 gadus, tikai Amerikas prezidents Obamas kungs var šo situāciju atrasināti. Paldies, un tagad eh, Mirandas kundzei vārds. Obrigada, prezidenti. Paldies, priekšsēdētāji. Bio dažādība ir ārkārtīgi svarīga, un tas ir viens no Eiropas Savienības mērķiem, bet, diemžēl, nevienmēr tādas lietas veiksmīgi strādā, un tā arī ir Galicija, kur 16 eh, tūkstoši hektāru šogad tiek nodedzināti. Un uh, ir šie hektāri īstenībā ekoloģiski ir ārkārtīgi svarīgi, un arī Natura 2000 tīkls tos aizsargā. Un tagad, kad liesmas ir iznīcinājušas vienu no svarīgākajiem Atlantijas mežiem Eiropā, šobrīd situācija ir ļoti traģiska. Tiešām šis, šis tēls ir, ir vienkārši traģisks. Ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība darītu visu, lai meža ugunsgrēki uh, nebūtu tik nopietna un neapdraudētu tik ļoti nopietnā veidā mūsu mežus. Ir jābūt konkrētām programmām, kas aizsargā ekosistēmas. Mūsu mērķis, protams, ir zaļa valsts, ko mēs varam atstāt arī nākamajai paudzei. Lielas paldies Mirandas kundzei, Maiera kungs nav klāt. Un tāpēc arī tagad lūdzu Zanonī kungs. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Gribētu vērst kolēģu uzmanību uz to, kas varētu drīz notikt vienā no skaistajiem Itālijas mežiem Koncilio. Tas atrodas starp Veneto un Friolī reģioniem. Šim mežam ir milzīga vērtība, tas, tas ir daļa no Natūra 2000, tas ir, eh, tā ir lieguma zona eh, Tas, ir, e, tas bija Venēcijas republikas pārziņā, un tagad pēc simtu gadu aizsardzības šajā mežā ir iespējams uh, medīt mežus, un to dara venecieši, frioli. Un arī citus dzīvniekus tur var medīt. Būtībā tā ir uzskatām par nogalnāšanu. Um, Pasaules dabas fonds ir uh, uh, nosodījis šādus rīcību, un mums ir jānodrošina, ka direktīva, kas aizsardzagā bioloģisko daudzveidību, tiek ievērota, un mums ir jāizvērš sankcijas pret visām vietējām pašvaldībām, kas pārkāp šos noteikumus. Paldies, Zanoni! Kungam, un tagad lūdzu Cuberes skundzi. Paldies, priekšsēdētāji! Situācija Portugālē ir ļoti nopietna. Cilvēki dzīvo ar vien sliktākos apstākļos, un uh, daudzos gadījumos dzīves apstākļi ir ļoti zemi, tiešām pat jau zem cilvēka tiesīga līmeņa. Un šobrīd īstenībā tiek sludināts, ka it kā Portugālē iet pa pareizo ceļu, bet kurš tad ir tas pareizais ceļš? Ar vien lielāku parādu, ar vien lielāku atkarību no citām valstīm. Šobrīd mums ir 15% bezdarbs un 200 tūkstoši darba vietu tika pazaudēti. Viena ceturdaļa dzīvo uh, zem nabadzības sliekšņa. Portugālē dzīves apstākļi ir ļoti nopietni, un 2012. gadā par pār pa 7% samazinājies uh, patēriņš. Uh, algas tiek iesaldētas, vai tas nozīmē, ka Portugāla tiešām iet pareizo ceļu, un kā tad ir ar eh, sociālo pakāpojumu privatizāciju? Tas arī ļoti nopietni. Un tagad jaunieši un bērni nesaņem, piemēram, iespēju um, skolā, skolā pusdienot. Un tagad lūdzu Ojulāns kundze. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kremls šobrīd ved sarunas par 20 miljonu eiro vērts zemes gabalu ieguvu pašā Parīzes centrā. Šis zemegabals būtu paredzēts Krievu pareisticīgās baznīcas celtniecībai, pie tam šo projektu uzraudzītu pats Maskavas patriārs Kirils, kurš ir izteicis savu neapmierinātību ar vēsturisko Aleksandra Ņevska katedrāli, kuru šobrīd par savu lūkšanu vietu izmanto ticīgie. Krievijas federācija uzsāk īpašas programmas īstenošanu, kas paredz desmit gados uzcelt 200 jaunas baznīcas, un klīst runas, ka nākotnē šis skaitlis tiks palielināts līdz 500 baznīcām. Mēs runājam par savu veidu valsts un baznīcas vienotības projektu. Vai tad jebkuras demokrātijas pamatā nav baznīca atdalīta no valsts? Tas ir mūsu pienākums - aizsargāt mūsu iedzīvotājus no Kremļa rokas puišiem, kas darbojas zem pareizticīgo baznīcas zelta kupoliem. Mums ir jāizlemj, vēlamies mēs redzēt Putina režīmu celtnes Eiropas Savienībā vai nē. Paldies! Vielen Dank, Frau Kollegin Oju. Paldies, Ojulands kundze šodienas sanāksme līdz ar to šodien ir pabeigta, un tad uh, trešdien, 18. aprīli, turpināsim deviņos. Darba kārtībā ir publiskota Eiropas parlamenta māja.